Eh, sanāksmes sākumā. Ja iebildumu nebūs, tad pieņemtās rezolūcijas šodien apstiprinātās es nosūtīšu tajās minētajām iestādēm un līdz ar to arī pārtraucam darbu.